ir Turunenes kundze ziņojums jauniešu piekļuvas darba tirguma veicināšana un praktikanta stažīra un mācekļa statusa nostiprināšana. Un tagad lūdzu referents kundzi, jums ir četras minūtes, tad būs brīvā mikrofona procedūra, un tad ļausim izteikties komisijas pārstāvim. Lūdzu, Turnenes kundze. Kēr formēn, kēr kolēģi, kēr komisija. Cienījamie kolēģi, priekšstādātāji, Es šobrīd šeit esmu kā jaunā politiķe un vēlos jūs aicināt uz rīcību. Daudzi cilvēki pēdējā laikā ir zaudējuši darbu. Viņi ir jaunieši, viņi ir lielāko prieku strādātu, bet tai vietā viņi tagad stāv garās rindās, lai atrastu darbu, bet darba vieta nemaz nav. E, jaunieši ir miljoniem, bezdarbnieku jaunieši ir miljoniem, un diemžēl darba vieta nekļūst vairāk. Eiropas parlaments ar pašiniciatīvas ziņojums ar pašiniciatīvas ziņojumu nolēma šo jautājumu izskatīt atsevišķi tieši jauniešu bezdarbs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jaunieši pēc iespējas ātrāk sāktu izglītoties un strādāt. 5,5 miljoni jauniešu jaunāk par 25 gadiem cieši no bezdarba un viņiem ir daudz divreiz smagāka situācija nekā iedzīvotājiem kopumā. Mani ir tīpaši uztrauc tieši jauniešu bezdarbs tādēļ, ka gan sabiedrībai, gan individiem tas var radīt ļoti nopietnas problēmas. Atceramies, kas notika 80. gados. Tolaik vesela paudze tika sociāli atstumta tādēļ, ka viņi nevarēja jaunībā iegūt darbu. Un lūdzu atceramies, šeit mēs runājam par jauniešiem, par reāliem cilvēkiem. Viņi grib saņemt darbu, viņiem tāda iespēja nav, viņi jau tas atstumti, un ja viņi tagad nesāks strādāt, tad ticiet man, viņiem būs ārkārtīgi grūti, un mums, Eiropas parlamentam, ir jādara viss, lai aicinātu dalību valstis apkarot jauniešu bezdarbu, lai būtu izglītības, trenēšanas iespējas, lai tā būtu strateģiskā prioritāte. Un šeit Eiropas Savienība varētu izveidot kopīgo stratēģiju. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu izšķiroša rīcība, lai mēs būtu pietiekami ambiciozi, lai mums būtu vēlme koordinēt sociālo un ekonomikas politiku. Un ar šo pašiniciatīvas ziņojumu parlaments nākt klāja ar konkrētiem priekšlikumiem, padomēm komisiju un runāšu par būtiskākajiem priekšlikumiem. Vispirms, mēs gribētu, lai tiktu izveidota Eiropas Savienības jauniešu status. Tātad, ja kāds jaunietis Eiropas Savienībā četrus mēnešus atrodas bez darba, tad viņiem ir tiesības uz kādu papildu kvalifikāciju, uz stažiera amatu vai uh, kādu citu veidu. Vēl viena lieta ir saistīta tieši ar mācekļa statusu vai stažieru amatu. Ļoti svarīgi, lai viņi tiktu izglītot, nevis vienkārši lietot kā lēts darba spēks. Nākamais aspekts ir saistīts ar profesionālu izglītību, tā lai jauniešiem būtu iespēja iegūt arot izglītību un katrai Eiropas Savienības dalību valstī ir nepieciešama īpaša darba grupa, kas risinātu jauniešu bezdarba jautājumus, un visai Eiropas Savienībai ir vajadzīgi šādi, šāds darba grupas. Nākamais priekšlikums ir piedāvāt Eiropas sociālajiem fondam vairāk līdzekļu un vismaz 10% no piedāvātajiem līdzekļiem būtu jāizlieto jauniešu noturbināšanas projektiem. Ja jaunieši nesaņem uh, sociālos pakalpojumus vai attiecīgo samaksu vienkārši tādēļ, ka viņi ir jaunieši, tad šī situācija ir jāapkaro. Tas ir ļoti nopietni. Es uzskatu, ka mēs varam risināt krīzi un varam palīdzēt mūsu jauniešiem tā, lai viņiem būtu labāka nākotne. Ir vajadzīgas vairākas, dar, vairāk darba vietu, vairāk praktikas vietu, un mēs Eiropas parlamentā varam tiešām mainīt jauniešu dzīvi. Paldies! Liels paldies Turunenes kundze referentei. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu. Basais kokundze, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā ir pārsniedzis 5 miljonus, kas sanāk ir 20% no kopēja jauniešu skaita. Šarežģīts ekonomikas situācijas dēļ jauniešiem ir vēl grūtāk atrast darbu nekā citiem. Tieši tādēļ es uzskatu, ka dalību valstīm ir jādarbojas ļoti izšķiroši un ļoti ambiciozi, tā lai jauniešiem tiktu dotas iespējas strādāt darba, darboties darba tirgu. Jauniešu potenciāls netiek pienācīgi izmantots. Demogrāfisko izmaiņu dēļ tieši jaunieši var nodrošināt sociāli izdevīgas sistēmas izveidi. Mēlos tagad īpaši runāt par jauniešu situāciju, kas dzīvo laukos. Tur statistika liecina par to, ka viņiem situācija ir vēl smagāka, viņiem ir vēl lielāks bezdarba risks. Lielas paldies! Lūdzu tagad. Nākamais runātājs. Iedrījuskas kundze. Mobilność i edukācija młodzieży to prioritāte. Jauniešu mobilitāte un izglītība ir Eiropas Savienības prioritāte 2011. gadam. Pirms pāris nedēļām tieši šeit esam nobalsojuši par um, 2011. gada budžeta mandātu. Manuprāt, Emīlijas Turunenes ziņojums ļoti labi norāda uz to, kā šīs divas jomas - jauniešu mobilitāte un izglītība prasa koordinētu darbību un uh, ļoti skaidru rīcību. Mēlos teikt, ka Turnenes kundzes ziņojums ir vēl viens pierādījums tam, ka ir nepieciešams nodrošināt izglītības iespējas un jāatbalsta visi praktiski mobilitātes veidi tā, lai 2020. gada stratēģija tiktu pilnībā īstenota. Iespēja jauniešiem darboties darba tirgu ir absolūti vajadzīga rīcība, tā lai samazinātu bezdarba līmeni uh, Eiropas Savienības dalību valstī. Tieši bezdarbs ir vislielākā problēma, kas neļauj mūsu ekonomikām augt. Eiropas Savienības budžetā ir jānodrošina attiecīgie līdzekļi, lai īstenot mērķus, ko Turunens kundze ir iekļāvusi savā ziņojumā. Paldies! Kolēģis, esmu slēdzis sarakstu, un ja kāds vēl gribēs runāt, varbūt kāds, kas cels roku, tagad droši nevarēs eh, izmantot šo iespēju. Kaļinovska kungs, jums viena minūte. Priekšsēdētāji, bezdarbs ir Eiropas Savienības kopīga problēma, īpaši pēdējo gadu laikā, kad ir plosījusies krīze. Tā ir ļoti nopietna problēma, jo arvien vairāk jauniešu, kas pabeidz izglītību, kas iegūst augstāko izglītību, viņi nevar iegūt darbu. Un te ir ļoti nopietnas sekas, gan sociālās, gan arī psiholoģiskās. Jo, ja jaunietis nevar atrast darbu, viņš jūtas sociāli nērti. Un tad, protams, ir ļoti negatīvas sekas arī uz dalību valstu ekonomiku. Mēs nevaram vienkārši pieļaut, lai nākamā Eiropas Savienība paudze kļūtu par diskriminācijas upuriem. Tāpēc ir jādara viss, kas vien ir mūsu spēkos, lai jaunieši pirmkārt iegūtu labu izglītību, praktisku izglītību un gal galā iegūtu tādu darbu, kas viņam nodrošinātu attiecīgu atalgojumu, lai viņiem būtu cilvēkcienīga dzīve. Paldies! Ferati, Koferāti kungs, lūdzu, viena minūte. Grazie, prezidente. Volevo ringraziare la collega Turunen. Paldies. Es gribētu pateikties Turnens kundzei par lielisko darbu. Turnen kundze ir taisnība. Viņa runā par statistikas datiem, kur šī problēma ir parādīsies kā īpaši asa. Šī problēma ir īpaši aktuāla sieviešu grupā. Un eh, arī tajā darbinieku grupā, kas strādā daļai darba laiku. Mums ir pārliecinoši dati par jauniešiem arī. Mums ir vesela grupa tādu jauniešu, kas nekad nav guvuši piekļuvi darbam. Mums ir um, šādi bez darba palikušie jaunieši bijuši arī pagātnē, un mēs gribētu izvairīties no šīm situācijām nākotnē. Šobrīd izaugsme ir palērināta, bet mums ir jādomā par šo problēmu. Šī problēma tuvākajos gados var tikai pasliktināties, un ja mēs nerīkosimies radikāli, tad tas novadīs pie ļaunām sekām. Un šim darbam ir jābūt mūsu darba neatņemamai sastāvdaļai, jo jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi aktuāla problēma, te ir nepieciešami īpaši pasākumi. Paldies, Raptī kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments ar šo pašinstīvas ziņojumu kur um, autori ir Tūrunēns kundze, vēršas pie padomas un pie komisijas ar lūgumu izstrādāt labāku stratēģiju, labāku piekļuvis uh, darba tirguma stratēģiju. Tāpēc, ka jauniešiem ir nepieciešama Eiropa un arī otrādi Eiropa nevarēs iztikt bez jauniešiem. Šis ir ceļš ar diviem virzieniem un arī uh, ir tāda apusēja sadarbība, tāpēc eh, ir jāizstrādā stratēģija un stratēģija ir jāstrādā, jo ja šī stratēģija nedarbosies, tad abas puses no tā cietīs. Tad eh, arī jauniešiem vairs nebūs šī iespēja otrais, trešoreiz izdzīvot savu dzīvi, un Eiropa ir vecs kontinents. Mums, mēs arī nedrīkstam palaist garām iespēju, ko dod mums jaunieši, jo šī ir sarežģīta situācija. Figureto kundze, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Mēs pieredzam eh, to, ka aizvien vairāk jaunu cilvēku zaudē darba vietas, un viņiem ir arī grūti atrast darbu. Uh, un mēs runājam par 21% rādītāju jauniešu bezdarbu kontekstā, un ir citas dalība valsts, kur šie rādītāji ir pat vēl augstāki. Jaunieši, kas ir beigoši studijas, bieži vien nevar atrast tādu darba vietu, kas būtu viņiem atbilstoša un e, kas viņiem piedāvāt pietiekam normālu atalgojumu. E, citreiz arī pra par praksu un stāžu viņiem nekas netiek maksāts. Mēs zinām, ka jauniešiem ir nepieciešams darba vietas. Viņi vēlas nopelnīt uh, atbilstošu atalgojumu un nevēlas strādāt uh, vai iet praksē bez uh, atalgojuma. Bieži vien viņi vienkārši tiek nežēlīgi eksploatēti. Tas nav atbilstoši un tādēļ ir jāizveido tādas politiskās vadlīnijas, kas vērstos pret šo eksploatāciju un radītu pienācīgas darba vietas, kas garantētu konkrētas tiesības. Paldies! Grazie, prezidente. Fundamentāli jūt. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāpalīdz jauniešiem darba tirgū. Šeit ir nepieciešams runāt ne tikai par formālo izglītību, bet arī par patiesu integrāciju, lai jaunieši varētu piedalīties dažādās apmācības schēmās programmās. E, tas ir milzīgs izaicinājums. E, jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts, tāpēc mums ir steidzīgi jārīkojas. E, mēs runājam par dažādām tēmām, par klimatu pārmaiņām, par ekonomiskām grūtībām, bet ja mēs neķersimies vērši, vērsim pie ragiem, ja mēs necīnīsimies pret jauniešu bezdarbu, tad jauniešiem arī darba nebūs ir ļoti daudz trešās valsts, kas nerespektē valstis un likumus, un mēs nedrīkstētu rīkoties tieši tāpat tālāk. Nākamais runātais viena minūte. Dankeschön. Paldies! Eh, Tautsāniecības krīze Eiropas Savienībā ir pierādījusi, eh, ka visvairāk cieši jaunieši, eh, jaunāk par 25 gadiem, un 21% no viņiem ir bezdarbnieki, un tā īstenībā ir, tie ir ļoti augsti bezdarba rādītāji. Un jaunieši arī daudz smagāk cieši no bezdarba. Šāds jauniešu bezdarbs rada ļoti smagas ekonomiskās un sociālās sekas, it sevišķi smagi tas iedragā ekonomisko izaugsmu. Jaunieši ir mūsu nākotnē nākotni, piedāvāsim jauniešiem labas un godīgas iespējas, investēsim un investēsim arī labākā izglītībā un profesionālajā apmācībā, lai jauniešiem būtu labāks pamats turpmākajai dzīvē. Paldies! Kirija Köstinger, Jāna Lepto. Köstingers kundze, lūdzu. Eiropas jauniešiem ir nepieciešams jaunas perspektīvas. Pateicoties Turonēns kundzes ziņojumam, tiek spērts pirmais solis pareizā virzienā. Mums ir jāpadomā par pareizu labu nākotni, ir jābūt neatkarīgiem no citu palīdzības, ir jāpadomā par labākām perspektīvām jauniešiem. Pirmā darba vieta bieži vien ir ļoti svarīgs faktors. Mums vajadzētu šo pirmo soli atvieglot. Bieži vien jaunieši tiek nežēlīgi eksploatēti, tādēļ ir jāizveido pietiekam labs tiesiskais satvers, kas aizsargātu jauniešus šādās darbībās darba vietās. Ir jāuzlabo arī šādu prakšu un stāžu kvalitāte, un jauniešiem ir jāparedz attiecīgas tiesības. Es domāju, ka tai ir jābūt iespējai jauniešiem izglītoties, iegūt darba pieredzi, nevis iespējai, ko izmanto darba devēji, lai šos jauniešus eksploatētu un izmantotu jācīnās arī pret vecumu diskrimināciju, jo jaunieši ir mūsu nākotne. Lūdzu, veicināsim viņus un aizsargāsim viņus. Paldies! Oļieņa kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, es arī ar lielu interesē izlasīju šo ziņojumu, ko ir sagatavojusi Turunens kundze. Malos teikt, ka problēma, ko viņa risina, ir īpaša īpaš problēma. Šeit ir divi aspekti saistībā ar jauniešu bezdarbu. No vienas puses ir mūsu rīcība, kas ir vajadzīga, lai uh, risinātu šo problēmu tā, lai augstskolu un arotskolu absolventi varētu iegūt darbu. Un šeit ir jāizteno pilnīgi visas politikas, ko var īstenot Eiropas politika. Varam izmantot arī lauksaimniecības politiku. Tad, kad mēs reformējam kopējo lauksaimniecības politiku, mēs varam nākt klājā ar projektiem un nodrošināt finansējumi, finansējumu no Eiropas Savienības budžeta tieši tādiem projektiem, kas palīdz jauniešiem. Nākamais aspekts ir sociālie projekti, un šeit jauniešiem būs iespēja attīstīt savus mājasemniecības, un lai iegūtu viņi labus valsts pakalpojumus, piemēram, izglītību, nu, es domāju, ka labu, labas izglītības iespēja trūkst pat uh, lielās pilsētās, nerunājot par nelieliem iestiņiem. Paldies! Uh, Mr. Okay, we have, we have two more speakers. Mums vēl ir divi runātāji, un tas arī viss. Kelī kungs, lūdzu, vienu minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par par traģisko situāciju. Ir ap 7,20% jaunieši ir bez darba, daudz ir ar augstu izglītību, kvalificēti, bet viņi nevar iegūt darbus, e, tāpēc, ka viņi maksā par citu grēkiem. E, tas viņi maksā par finanšu teroristu, ba banķieru grēkiem, un rezultātā ļoti daudz nevar gūt piekļuvu darbām. Mums kaut kas ir jādara, mums ir jādod jauniešiem darbs Eh, nevajadzētu dot pilnu darba slodzi vai augsti kvalificētas darbus visos gadījumos. Galvenais ir kaut ko iesākt, jo, jo ilgāk cilvēks ir bez darba, jo grūtāk kļūst par, par da, labu darbinieku. Mums ir nepieciešams rīkoties valstiski, un ja mēs tā darīsim, tad mēs tiešām izdarīsim milzīgu pakalpojumu mūsu Eiropas jauniešiem, un viņi būs ļoti pateicīgi. Eh, paldies! Merci, monsieur le président. Derdenkungs, paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Ņemot vērā šo tekstu, mēs balsosim arī par šo ziņojumu, un šeit ir jāsaist ar balsojumu par nākamā gada budžetu. Un es, mēs uzskatām, ka tomēr jāvērš uzmanību uz jauniešiem, tā ir prioritāra politikas sastāvdaļa e, šī politika. Eh, ir jāsaista ar jauniešu mobilitāti, bet jāņem vērā arī jauniešu tiesības, jo tieši eh, tā, Tādā veidā mēs runājam arī par apmācību, par praktikanta iespēju. Tādā veidā mēs radām tā kā paralēlos eh, tirgu situāciju. Ļoti bieži jaunais stārižies nevar pilnībā iesaistīties Eiropas apritē, jo nav padomāts par eh, sociālo drošību. Mums ir jānodrošina arī darba apstākļi, kas ir pienācīgi mācekļiem un stažieriem. Un, uh, E, ir jāizstrādā Eiropas līmeņa likums attiecībā uz mācekļiem. Paldies! Navitālo kundze, viena minūte. Veľmi pekne, takže symbolický mladý človek nakoniec. Uh, nezamestnanosť mládeže je skutočne momentálne v priemere v Európskej únii okolo... Dāmas un kungi, Es vēlējos pateikt, ka e, jauniešu bezdarbnieku procents ir 21%. E, Tas ir pilnīgi nepieņemami. Jaunieši ir visapdraudētākā grupa sabiedrībā. Ja viņi nevar atrast darbu, viņi nevar doties prom no vecāku mājām un nevar atrast pašu savu dzīvokli, tātad tas noved pie milzīgām sociālajām problēmām Eiropas Savienībā uzņēmumi bieži vien šos jauniešus vienkārši izmanto, nemaksājot viņiem pienācīgu algu. Krīzes laikā nedrīkst uh, samazināt līdzekļus, kas paredzēti izglītībai. Tas noteikti ir aplams solis. Paldies, tagad došu vārdu Šefkoviču kungam komisijas vārdā lūdzu. To... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā vēlējos pateikties Turunēns kundzei, uh, mūsu referentei par sagatavoto ziņojumu. Tas nācis īstajā brīdī. Un uh, tas, protams, ir ārkārtīgi būtisks. Uh, ņemot vērā pašreizējo valdošo krīzi, jo daudzi runātāji teica, ka tieši jaunieši šīs krīze ir skārus vissmagāk, un e, bezdarba rādītāji nav pieņemami. Mēs nevaram vairāk izšķērdēt mūsu jauniešu talantus, ka katrs piektais jaunietis Eiropas Savienībā ir bez darba un bez attiecīgām nākotnes iespējām. Es vēlējos eh, komisijas un um, sevis pašu vārdā teikt, ka mūs eh, ļoti ka mums ļoti lielu gandarījumu sagādāja ziņojuma nosaukums, jo mēs saprotam, ka ir nepieciešamāks kvalitatīvāks darba vietas un uh, jauniešiem ir jābūt iespējai gūt profesionālo pieredzi, labos kvalitatīvos darbos ir jāpiedāvā iespējas uh, viņiem stažēties, būt par mācekļiem un arī praktikantiem. Uh, Mums ir jādomā par eh, to, ka eh, šādas darba vietas nevar aizvietot parastās darba vietas, kā jau to minēja vairāki kolēģi. Mums ir jāsaprot, ka ekonomiskā krīze ļoti negatīvi ietekmē jauniešus. Tas pilnībā bija atspoguļots eh, Eiropas komisijas e, e ES 2020 stratēģijas dokumentā un eh, tā nav nekāda sakritība vai eh, nelaime, ka divi no galvenajiem mērķiem runā par to, ka ir jābūt labākai izglītībai, ir uh, jāparūpējas par to, lai pēc iespējas vairāk jauniešu pabeigtu augstskolu un ir jāsamazina to jauniešu skaits, kas uh, nebeidz uh, eh, pamatskolu vai vidusskolu. Līdz ar to komisija ir apņēmusies izstrādāt konkrēts priekšlikums, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt šos ambiciozos mērķus. Mēs piedāvājam tādu līderu iniciatīvu jaunieši kustībā un e, tur ir paredzēts vairākas integrētas politiskās vadlīnijas, e, kas. E, integrē izglītību un profesionālo apmācību. Eiropas Savienības līmenī mēs vēlamies veicināt jauniešu nodarbinātību, vēlamies garantēt, lai jauniešiem pie, piemist visas nepieciešamās kompetences un prasmes, kas tagad ir nepieciešams darba tirgu. Mums jauniešiem ir jāpalīdz atrast pirmo darba vietu un jāgarantē, lai tad, kad viņi nonāk darba tirgu, viņi tur arī paliktu. Mēs piedāvāsim mehānismus eh, jaunu uzņēmēju atbalstam, eh, mēs piedāvāsim mehānismus, kā paaugstināt jauniešu nodarbinātības rādītājus. Un jauniem cilvēkiem, kam nav nekādas kvalifikācijas vai apgūtā kvalifikācija ir zema, mēs arī piedāvāsim iespējas iesaistīties darba tirgū. Es varu piekrist runātājiem, ka ir jāizveido konkrēti pasākumi, lai varētu apstādināt šo uh, jauno talantu uh, iešanu zudībā. Un ceru, ka Eiropas parlamentā mēs atradīsim labākos instrumentus, lai varētu pret šiem krīzes negatīviem aspektiem cīnīties pietiekami efektīvi. Paldies! Rupē. Paldies, komisāra kungs. Un tagad esam noslēguši debats par šo ziņojumu. Nākamais ir Paskā Grunī ziņojums - netipiski līgumi, droši profesionālā izaugsme.